kā būtu biežāk viņš jāaicina. Būtu ļoti labi, ja viņš arī biežāk nāktu šeit pie mums uz parlamentu. Labi. Es to nodošu tālāk. Da nu, vismaz līdz ģimenes fotografijas uzņemšanas um, parlamenta pozīciju stingri paudīšu. Ja citu komentāru nav, tad um, mēs uh, skatīsim darba kārtības punktus, un pirmais punkts ir Busutila kunga ziņojums uh, par iekšē tirgus um, rezultātiem. Tagad vārds ir Busutila kungam četras minūtes. Thank you, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par izaugsmi un par to, kā veicināt Eiropas Savienības tautsājumniecību uzplaukumu un beidzot eh, izkļūt no šīm ekonomiskajām sprukām. Bet mēs nevaram vienmētāties ar moto un lozungiem. Mums ir jāpiedāvā konkrēti risinājumi, kā veicināt eh, izaugsmi. Savā ziņojumā es uh, runātu par ļoti vienkāršām, bet ārkārtīgi svarīgām lietām. Ja mēs patiešām vēlamies veicināt izaugsmu, mums ir jāpiedāvā vienotā tirgus priekšrocības mūsu pilsoņiem, jo īstenībā vienotais tirgus ir mūsu panākuma ķīla. Un, lai to varētu pārvērst realitātē, mums ir jāizskauž visas kļūdas. Kādēļ mēs neesam panākuši to, ko mēs vēlējāmies? Rezultātu apkopojums uh, pierāda, ka dalība valstis īstenībā īstenojot eh, vienotā tirgus eh, likumdošanu. Priekšstādātais pārtrauc runātāju. Kolēģi, ja jūs nevēlaties klausīties busutilkungu teiktajā, varbūt būtu pieklājīgi, ja jūs mierīgi un klusītēm dotos ārā no zāles. Omrīkā busutil. Vienu mirklīt busutilkungs. Well, thank you to those, Mr. President, who wish to listen. Paldies. Jā, un liels paldies, ka kāds vēl zālē paliek un vēlas manī noklausīties. Ja dalība valstis nedarīs vairāk un labāk netransponēs Eiropas Savienības likumdošanu, tad katrā ziņā nebūs pilnveidoti vienotā tirgus. Protams, mēs nevaram visu mālēt tikai melnās krāsās. Mēs esam redzējuši, ka citas dalība valsts patiešām ir gatavas pilnveidot vienoto tirgu. Es patiešām esmu gandarīts, ka mana dzimtene Malta īstenībā ir viena no rekordistēm īstenojot Eiropas Savienības likumus saulaicīgi. Citas dalība valsts, tāds kā Igaunija, piemēram, arī ir uzrādījušas ļoti labus rezultātus īstenojot vienotā tirgu tirgus likumdošanu. Šie rezultāti, protams, nav likums, kas apstiprina izņēmumu. Tas tikai pierāda, ka arī citas dalību valsts savus uzdevumus var veikt gana labi. Bet, protams, mums ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienības likumdošana tiktu īstenota pēc iespējas ātrāk, lai gan pilsoņi, gan uzņēmumi varētu plūkt šos eh, vienotā tirgus eh, piedāvātos augļus. Tādēļ dalību valstīm ir jānosprauž ambiciozāk mērķi un ir jāpilda uh, savi dotie solījumi. Eiropas komisijai ir jāturpina pildīt savu lomu kā izpildvarai, un tas ir jādara stingrāk. Ja Eiropas likumi tiek pārkāpti, pret to ir jāvēršās ar pārkāpumu procedūras palīdzību. Priekšsēdētāja kungs, es piedāvāju uh, vairākus grozījumus un gribu izveidot tādu uh, pātrināto pārkāpumu procedūru, uh, ko varētu pārbaudīt vienotā tirgus uh, prokurors, kas varētu bezparteiski un neatkarīgi lemt par dažādiem pārkāpumiem, būtu brīvs no politiskā spiediena. Lai varētu izveidot regulā, regulējošo ietvaru, mums ir jāvelc arī vēl vēl daudz citu uzdevumu. Un savā ziņojumā es arī runāju par to, ka vienotais tirgus ir jāpietuvina pilsoņiem un uzņēmumiem. Komisijai ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir tās rīcībās. Un, ja mēs runājam par tādiem pakalpojumiem kā solvit, tie ir jāturpina sniegt arī turpmāk, lai problēmas varētu atrisināt daudz veiksmīgāk. Mūsu pilsoņi bieži vien saskaras ar tādu pakalpojumu tīklu, kas ir ārkārtīgi sarežģīts un sāzarots, un ja viņiem ir jāiesniedz sūdzības, to nebūtu nav viegli izdarīt. Protams, ka tas rada milzīgas problēmas. Tādēļ savā ziņojumā es rakstu, ka ir nepieciešama labāka koordinācija starp komisijas dienestiem un ir jāparūpējas, lai Your Europe eh, tiktu izveidota par vienīgo tīmekļu vietni, ko izmantot šajā kontekstā, bet ir jābūt arī pil, eh, darbiniekiem, piemēram, dažādiem pārstāvjiem Eiropas komisijā, kā arī Eiropas Savienības dalību valstīs, kas tieši var izskatīt pilsoņu sūdzības, lai būtu šis tiešais cilvēciskais kontakts. Mēs negribam, lai mūsu pilsoņi ciestu vēl vairāk. Mēs gribam, lai mūsu ekonomika pārdzīvotu šo uznākušo vētru un domāju, ka vienotais tirgus ir labākais eh, veids, kā to panākt. Un to nu mums sagaida mūsu pilsoņi. Paldies! Paldies, Bustilkungs! Tagad došu vārdu Barņiekungam komisijas vārdā. Merci, Paldies, priekšsādātāja kungs! Labdien visiem, godātie deputāti! Es vēlos pateikties Simonam Busutilam par darbu, ko viņš uh, paveicis pie šī ziņojuma. Viņš strādāja ar sapratni un um, ar komisijas um, atbalstu. Viņam bija ļoti labi koordinatori un uh, referenti. Paldies viņiem arī. Mēs atrodamies finanšu krīzes apstākļos, šī krīze nav beigusies, tā ir daudz sociāla ekonomisko seku, un um, mēs uh, saprotam, ka daudzi pilsoņi cieš no šīs uh, uh, krīzes. Daudz ir sadusmojušies, jo zaudējuši darbu. Un um, līdz ar to mēs um, iekšējā tirgu esam nonākuši eh, paradoxālā situācijā. Ja mēs eh, neuzmanīsimies, tad eh, šo dusmu pirmie upuri būsim mēs paši protekcionismu dēļ. Neskatoties uz to, iekšējais tirgus ir mūsu iespēja izkļūt no šīs krīzes. Tas ir, ja šis iekšējais tirgus eh, darbosies labāk. Tāpēc mums bija Monti ziņojums, tad Lui Greša ziņojums ar parlamentu atbalstu. Mums bija šis tiesība akts par vienoto tirgumu, par eh, pārvaldību. Tagad mums ir eh, duces jaunu priekšlikumu par iekšējo tirgu un tā konkurētspēju. spēju vajadzētu šos priekšlikumus iekļaut jaunajā Eiropas uh, izaugsmas stratēģijā, par ko valstu valdību vadītāji runās šonadēļ. Es vienmēr esmu teicis, uh, ka iekšējais tirgus veicina izaugsmi. Un um, šie divi faktori mums jāskata kopā, jo tie ir sastāvdaļa papildinoši. Tāpēc Bosatēla kungs ļoti labi pastrādājis. Viņš tieši izskaidro, kā iekšējais tirgus veicina izaugsmi, mobilitāti, investīcijas, tirzniecības attiecības, cita veida sadarbība. Tas mums dotu trīs papildu, trīs, četrus izaugsmas punktus. Tas pats attiecas uz pārvaldību. Pārvaldībai jādarbojas labāk. Mēs taču runājam par 500 miljoniem klientu, par eh, tūkstošiem eh, uzņēmumu Eiropas Savienībā. Nīpaši eh, maziem uzņēmumiem jānodrošina labāka pārvaldība, ja viņa vēlas piedalīties iekšējā tirgu. To mēs risinām ar Solvitu palīdzību, ar jo Europe portāla palīdzību. Mums ir uh, arī patērētāju aizsardzības centri, bet um, darbs uh, ir jāsāk tā teikt ar lielu uzņēmumu, ar fotografiju, šiem rezultātiem, darbības rezultātiem, ko mēs uh, apkopojam divreizes uh, gadā. Tas mums dod pārskatu par situāciju katrā dalībvalstī. Un šie skaitļi, šī statistika palīdz mums saprast, kur ir deficīti un kas ir jāuzlabo. Uh, pilsoņiem, ieskatoties šajā informācijā, ir uh, iespēja labāk um, izprast situāciju. Protams, šī rezultātu tabula nav vienīgais instruments mūsu rokās, um, bet tas ir svarīgs instruments. Um, runājot par iekšējā iekšējā tirgus um, uh, funkcionēt spēju. Tas palīdz uh, pievērst uzmanību deficītiem dalību valstīs un um, darboties uh, veiksmīgāk un efektīvāk. Tas mums palīdzēs uh, panākt caurskatāmību un labāk sadarboties arī ar jums, parlamentu. Tagad šis Pirmais eh, vingrinājums eh, ir pabeigts 27. februārī šogad un um, eh, līdz jūnijam šie rezultāti tiks skatīti parlamentā. Mēs aicinām parlamentu izteikties, lai uzlabotu mūsu, pieņem, mūsu ierosināto tiesību aktu. Es vēlos, lai stātos spēkā likumdošana, likumdošanas akti par e, izaugsmi, bet mēs to nevaram izdarīt, ja nepanāksim piemērošanu. Lik, likumdošanas akti, kas netiek piemēroti, bieži ir kontraproduktīvi. Tie nepalīdz. Šādi akti, kas netiek piemēroti, drīzāk penalizē soda izaugsmu, nevis to veicina. Tāpēc um, vienotā iekšējā tirgus akta ietvaros mēs uh, vēlamies uh, mazināt uh, netransponēšanu no 1% līdz pat 0,5% Eiropas Savienībā. No pagaidām mums šis deficīts eh, veido 1,2%, un dažās dalībvalstīs šis deficīts pats sasniedz 1,7%. Komisija tagad sadarbojas ar individuālām dalībvalstīm, lai racionalizētu aktu piemērošanu un īstenošanu. Un es arī esmu bijis katrā galvaspilsētā un esmu ticies ar eh, visām iestādēm, lai runātu par pakalpojumu direktīvu, par eh, profesionālo kvalifikāciju direktīvu, par publisko tirgu direktīvu, lai uzturētu šos kontaktus, lai redzētu, kas notiek katrā dalību valstī. Šādi mēs, eh, cerams, varēsim sadarboties efektīvāk, un es turpinu viesoties galvaspilsētās. pilsētās un arī reģionos, jo katrā reģionā ir uh, uzņēmumi, ir arotbiedrības, uh, ir vides uh, organizācijas, ir pilsoniskās sabiedrības struktūras, ar viņiem ir interesanti runāt, un es to visu atspoguļošu jūnija komisijas ziņojumā. Man šķiet, ka šis palīdzības institūts instruments, kas eh, informē cilvēkus. Eh, tam jābūt eh, tēmētam uz pilsoņiem un uzņēmumiem. Mums pagadām ir daudz līdzīgu rīku, bet tie, ir, tie darbojas nedaudz haotiski. Mēs vēlamies tagad pilnveidot šo portālu Jūsu Eiropa. Mūs arī ļoti interesē Solvit, kas palīdz eh, tiešsaistē atrisināt eh, strīdus, kas var rasties dalību valstīs. Ja mēs eh, panāksim šo reiku pilnveidošanu, mums noteikti izdosies. Šogad mēs nosvinējām vienotā tirgus 20. gada dienu, un mēs jau teicām, šiem svētkiem nedrīkst, šie svētki nedrīkst būt nostalģiski vai, vai melanholiski tiem jābūt dinamiskiem svētkiem, kas eh, aktīvi uzsver pilsoņu ikdienu un eh, palīdz pilsoņiem ikdienā. Tas ir komisijas, padomes eh, un parlamenta uzdevums. Šī 20. gada diena, tai tiešām jākļūst tādam dinamiskam atskaites punktam jaunajam iekšējam tirgum. Tāpēc es nevēlos tikai jums par to visu stāstīt, tieši tāpēc es viesojos arī dažādās valstīs un runāju ar viņiem par šīm idejām. Mums ir arī daudz fórumu, atcerieties vienu Krakovas iniciatīvu. Tad arī 17. decembrī mēs pieņēmām lēmumu par um, to, ko darīt tālāk un par to, ka mēs tiksimies regulāri un um, apspriedīsim situāciju, statusu quo, kas ir panākts, kas vēl ir jāpanāk. Jūs jau saprotat, ka mums pie iekšējā tirgus vēl daudz ir jāstrādā. Uh, Tā ir mūsu kopīgā prioritāte. Pilsoņi arī daudz no mums pieprasa šobrīd, te ir arī daudz riska faktoru, es jau eh, runāju par protekcionismu, par nodarbinātību un izaugsmi. Paldies Bustilu kungam, paldies par uzmanību. Paldies, eh, komisārkungs. Un eh, tagad turpināsim ar politiskām grupām. Lūdzu, Andrēs Švāps. Uh, um, tautas grupas vārdā. Priekšādātājs kundze, komisāra kungs, cienījumās kolēģis un kolēģi. Manuprāt, mēs esam viensprāts, ka iekšējais tirgus, kā komisārs tikko teica, nedrīkstētu kļūt par pirmo krīzes upuri, bet tieši otrādi - 20 gadus pēc uh, šī vienotā iekšējā tirgus radīšanas mums vajadzētu darīt visu, lai iekšējais tirgus uh, patiešām uh, seko tiem vienotiem noteikumiem, kurus esam šeit par ko esam vienojušies. Tādēļ vēlētos eh, kolēģim Busatīlam eh, sirsniegt teikt paldies, jo iekšējais tirgus ir eh, ik gada barometrs Eiropas parlamentā, kurā redzams, kā, kāda ir iekšējā tirgus situācija. Kolēģis un kolēģi 20 gadus pēc Eiropas iekšējā tirgus ieviešanas. Mums ir jāizmanto šī izdevība un arī tajos svētkos, kas būs gada beigās, mums vajadzētu tomēr uzdot jautājumus, kas šajos 20 gados ir izdevies un kas šajos 20 gados eh, iespējams eh, būtu jāuzlabo. Es domāju, ka kolēģa Busutīva ziņojums par eh, iekšējā tirgus radītājiem ļoti skaidri parāda par rezultātiem Kas gan ir trūkumi šajā iekšējā tirgu? Vispārīgi sakot, nav caurskatāmība. Principā ir divas problēmas, īstenojot eh, iekšējo tirgus eh, likumdošana. Pirmkārt, tā neīstenošana, un otrkārt ir eh, šis skaitlis skaidrs, ko tikko kā dzirdējām, ir 1% kritēriju, ko tikai dažas dalību valstis Eiropā izpildot. Bet es domāju, ka šis skaitlis uh, aizmiglo to, cik tomēr eh, slikti eh, dažas dalību valstis ievieš eh, likumdošanu priekšējo tirgu. Un Pirmkārt, ir šī neīstenošana Eiropas tiesībām, un otrkārt ir nepareiza īstenošana vai nepietiekama īstenošana. Esmu pārliecināts par to, ka mums vajadzētu lielāku cārskatāmību, un mums neko neliecies un nedos. Ja Eiropas komisijas juridiskās dienas mums pasaka, ka liekuma pārkāpšanas procedūras, tas viss ir jānokādu aiz slēgtām durvīm, bet mums ir vajadzīga lielāka atklātība, lielāka sabiedrības uzmanība, lai pievērst uzmanību, kas dažās dalībvalstīs notiek nepareizi, kas ir nepareizi ievies, un otrkārt arī par to, kādēļ dalību valstis ātri nerīkojas. Ja Eiropas komisija to aicina darīt, tādēļ es kolēģi būtu tev priekšlikumu veidot uh, šādu kategoriju, šādam uh, ātrā uh, fast track procedūrai. Tā ir ļoti lab, labs ieteikums. Uh, Astoņas gadus esmu Eiropas parlamentā un ļoti daudzās direktīvās un regulās, galvenokārt jau direktīvās, arī deputāti un pat komisija pati bieži vien nezina, kāda ir iepriekšējo direktīvu īstenošana, transponēšana dalībās tiesībās. Eiropas parlaments bieži vien ir prasījis, lai mēs sastādītu eh, korelācijas eh, tabulu, kura parādītos dalībās skaidri, bet es domāju, ka nevajadzētu tam palikt tikai kā tādai vēlmei, bet mums vajadzētu 2004. gada akī. Uh, paņemt un paraucieties, kāds ir korelācija tabulas, kur ir skaļi pa visām dalībās, un to vajadzēja ņemt par pamatu arī vecajās dalībvalstīs, lai eh, arī pa vecajām dalībvalstīm būtu šāda korelācija tabula pa 2004. gadu, iespējams, ar mūsu finansējumu, jo tas radītu vairāk gaismas tumsā. Es domāju, ar to mūs tikai par šo iekšē tirgus eh, politiku tikai turpinās un priecājos arī turpmākajā piedalīties. Paldies! Paldies! Sociāldemokrāta vārdā runās Koreja de Kampus kungs. Obrigado, senhora Presidente. Senhora... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties referentam par veikto darbu. Pateicoties iekšējām tirgum, mēs varam uh, veicināt uh, tirdzniecību, radīt jaunas darba vietas, palīdzēt mūsu patērētēm un varam piedāvāt kvalitatīvākas preces un pakalpojumus. Protams, tas nāks par labu arī MVU. Tādā veidā viņi labāk varēs cīnīties pret uh, globalizāciju. Protams, mūsu darbs nav saistīts vien ar likumdošanas uh, pieņemšanu. Protams, likumiem ir jābūt pietiekami inovatīviem un veiksmīgiem. Mums arī ir jāizstāv savas pozīcijas. Bet dalība valstis bieži vien šo mūsu pieņemto skaisto likumdošanu pietiekami labi neīsteno un e, bieži vien transponēšana prasa ilgāk par diviem gadiem, un līdz ar to iekšējais tirgus nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties, vienkārši normu trūkuma dēļ. Ja dalībvalsts likums īsteno nepietiekami vai aplami, tas rada tikai papildus grūtības, cevišķi runā par aplamu interpretāciju. 2001. gada paziņojumā mēs varam iepazīties ar tādu kā likumdošanas uh, ciklu. Greka ziņojums tika pieņemts pirms vairākiem gadiem, un es domāju, ka pateicoties visiem šiem dokumentiem, kas tapuši parlamentā, mums ir labāks priekšstats, kas tad īsti ir iekšējais tirgus. Dalību valstis ir uh, bieži vien negribīgas pieņemt Eiropas likums. Tādēļ eh, mums vajadzētu tos vairāk reklamēt un, protams, nacionāliem parlamentiem arī vajadzētu veikt eh, uzmanīgāku kontroli. Solvit arī var piedāvāt eh, mm, risinājums tad, ja nav iespējams atrast pietiekami labus juridiskos risinājumus. Protams, Solvit ir jāpapildina ar solīdu uh, juridisko pamatu, lai varētu cīnīties pret eh, tiem izaicinājumiem, ar ko cīnās visi, kas kaut kādā veidā izmanto iekšējā tirgus priekšrocības. Iekšējā tirgus fórums, ko savā darbā piedāvāja Greha kungs, īstenībā vainagojas lieliem panākumiem. Mēs pirmoreiz tikāmies Krakovā 2011. gadā. Es domāju, ka tā ir tāda kā lāpa, kas varētu izgaismot turpmāko ceļu uz eh, iekšējo tirgu. Uh, Protams, mums vajadzētu arī izvērtēt eh, tādus tos šķēršļus, kas joprojām kavē iekšējā tirgus attīstību. Ir jābūt labākai pārvaldībai un tajā pašā laikā. Uh, <clears throat> Eh, tad, ja ir tādi fórumi kā Krakovā, var tikties visi interesanti, arotbiedrība pārstāvi, sociālajie partneri, politiķi, patērētāji un tā tālāk. Un šādos fórumos cilvēki var arī labāk iepazīties ar savām tiesībām un uzzināt, kas īsti ir jādara. Es gribēju mm, teikt, ka biju visai izbrīnīts par vieniem no mūsu par vienu no mūsu referents priekšlikumiem. proti, ka vajadzētu radīt neatkarīgu dienestu Eiropas komisijā. Īstenībā tas ir piedāvājums, kas uh, tagad uh, ir radies tikai pēdējā brīdī. Tas būtu cilvēks, kas varētu uh, īstenot dažādas procedūras, tāds kā iekšējā tirgus prokurors. Es domāju, ka tas ir pārāk sarežģīts uh, piedāvājums. Mēs nevaram par to tagad pēdējā minūtē apspriesties. Mums pat nebija tādu pamatīgu debašu. Uh, Mums noteikti ir jāizpēta, eh, ko īsti nozīmēs eh, šāda dienesta radīšana, ko šis cilvēks darīs. Un domāju, ja tas tiek piedāvāts tikai pēdējā brīdī, kad mēs vēl nevaram debatēs to pietiekami labi reaģēt, tas nav pietiekami labi. Un gribam par to uzzināt, ko vairāk. Paldies! Tagad eh, došu vārdu Kācim ar Kakisa kungam uz 5,5 minūtēm lūdzu priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, referenta kungs, komisāra kungs. ALDE politiskās grupas vārdā es augstu vērtēju Busutela kunga uh, iniciatīvas ziņojumu. Uh, es domāju, tas ir atkārtots pierādījums ta, tam, ka Eiropas parlamentam ir jārunā par šādiem būtiskiem jautājumiem. Busutela kungs, sirsnīgs paldies par šo ļoti labi pārdomāto ziņojumu. Es domāju, ka jautājums ir ļoti aktuāls. Uh, papildus likumu īstenošanai un īstenībā pirms 20 gadiem, kad radās iekšējais tirgus, mēs jau to uzskatījām par Eiropas ekonomikas virzītāju spēku, bet mēs redzam, ka joprojām pastāv daudz dažādu trūkumu, eh, nav pietiekam daudz līdzsvaru runājot par uh, paveikto, par likumdošanas īstenošanu un tā tālāk. Un, protams, zināmā mērā arī tādēļ Eirozonai tieši šobrīd klājas tik grūti. Diemžēl šķiet, ka iekšējais tirgus sāk zaudēt savu leģitimitāti un virzītāju spēka lomu. un domāju, ka svinot 20. Eh, iekšējā tirgus gadskārtu mums vajadzētu pievērst pietiekam daudz uzmanības šai problemātikai. Es domāju, ka rezultātu apkopojums pietiekam labi uzrāda eh, dažādas trūkums un kļūdas, kas ir pieļautas eh, īstenojot iekšējā tirgus politiku. Un izskaužot šīs kļūdas, mēs beidzot varētu arī panākt tādu labāk pārdomātu tautsamniecības politiku. Un es lūgtu, lai komisija šādu rezultātu apkopojumu publicētu katru gadu. Mums ir jāizdara, ļu, jāveic ļoti sarežģīts uzdevums, mums ir jāparūpējas, lai mūsu tautsēmniecības atveseļojas, un tie, kam klājas labāk, nedrīkst tapt sodīti. Un eh, nevajadzētu arī pārāk bargi sodīt tos, eh, kas nav izpildījuši mājas darbus, bet arī teicamniekiem neklāsies pārāk labi, ja tie, kas varbūt eh, atrodas kaut kur iepakaļus, iedzīvosies ļoti augstos parādos. Protams, ir jāparūpēs, lai iekšējā tirgus likumi tiktu īstenoti labāk, bet mums ir jāparūpēs, lai tik noteikti arī realistiski termiņi likuma transponēšana. Ir jāsaprot, ka 2011. gada maijā tad, kad dalību valstīm bija tikai 5,5 mēneši, lai īstenotu uh, likumdošanu, tad tagad tas prasīja jau apmēram 8 mēnešus. Ir jāparūpējas par vienādām iespējām visiem. Protams, dalību valstīm ir labāk jāpild savu pienākumi, ir jābūt aktīvākām un labāk jāizteno Eiropas Savienības likumdošanu. Un vajadzētu konstatēt, ka 20 gadi kopš pastāv iekšējais tirgus ir pierādījuši, ka konkurence konkurētspēja, diemžēl, nav uh, pieaugusi tik daudz, kā mēs gribētu ir ļoti lielas atšķirības starp vājākajām un uh, spēcīgākajām tautsaimniecībām. Uh, ņemot vērā uh, eiro ieviešanu un zemās procentu likmes, šāda attīstības līkne, diemžēl, turpināja iet uz leju. Mēs, diemžēl, ignorējām, ka dalību valstu konkurētspēja īstenībā eh, netiek uzlabota pateicoties iekšējā tirgus politikai. Komisāra kungs, es jums gribēju teikt, ka rezultātu apkopojums mums piedāvā jaunas iespējas. Arī iekšējā tirgus 20. gads skārta liek mums tagad domāt par iekšējā tirgus pilnveidi un jāpadomā par eh, rezultātu analīzi nacionālā līmenī un varbūt arī reģionālā līmenī. Varbūt tad arī Eiropas perifērajos reģionos un Eirozonas dienvidos mēs varēsim panākt ekonomisko līdzsvaru. Parādu krīze pierāda, ka pārpalikums ziemeļos un deficīts dienvidos ir faktori, kas viens otru bloķē. Un Eiropā mums tiek piedāvāts jaunas teorijas, kā panākt šo zaudēto līdzsvaru Eiropas Savienībā un iekšējā tirgū. Protams, iekšējais tirgus nedrīkst kļūt par bezzobainu tīģeri. Izmantosim iekšējā tirgus nedēļu, lai palauzītu galvas par to, kā mēs, eiropieši, kopīgi varētu palīdzēt nevien bagātajām valstīm ziemeļos, bet arī visiem pārējiem. Paldies! Paldies, Kacimār Kakisa kungam! Tagad EKR eh, e grupas vārdā Džulija Girlinga lūdzu divas minūtes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Mana politiskā grupa augstu vērtē šo ziņojumu. Un jums noteikti nav nekāds noslēpums, ka mēs ne vienmēr entuziastiski vērtējam priekšlikums, kas tiek piedāvāti šajā telpā, bet iekšējais tirgus īstenībā ir tāds temats, kas arī mums šķita pietiekam pievilcīgs. Un, protams, mums visiem ir jādomā par eh, vienotā tirgus pilnveidi. Uh, Protams, mēs saprotam, ka gan patērētāji, gan uzņēmēji būs ieguvēji, ja iekšējais tirgus darbosies pietiekami labi, un mēs piedzīvojam milzīgus ekonomiskos izaicinājumus. Mēs uh, saprotam, uh, ka ir dažādi izaicinājumi, ir arī jaunas iespējas, un ja mēs meklējam uh, noietu tirgus uh, ārpus Eiropas Savienības, nedrīkstam tajā pašā laikā aizmirst arī iekšējo tirgu. Bet dalību valstīm likumdošana ir jāizteno pēc iespējas labāk, un ir jābūt arī sinerģijai starp dažādām dalību valstu pārvaldēm. Uh, Bez īstenošanas un bez pietiekām labas koordinācijas, diemžēl mūsu pilsoņi nevarēs baudīt eh, viekšējā tirgus priekšrocības. Mana politiskā grupa augstu vērtē to, ko ir veikusi komisija un it sevišķi komisārs Barņē, kas eh, detalizēt mūs informēja par dalību valstu veikumu. Un ir arī ļoti labi, eh, ka referents skaidri norāda, ir jābūt uh, labākai un caurskatāmākai informācijai par uh, pārkāpumu procedūrām. Eh, vainīgo saukšanu vārdā bieži vien ir tāds visai nejauks instruments, ko izmanto politikā, bet tā pašā laikā tas ir pietiekami efektīvs. Mēs uzskatām, ka vienotā tirgus akts varētu būt tāda kā parauga programma, kas varētu palīdzēt pilnveidot iekšējo tirgu. Mums arī ir jāpilnveido digitālais iekšējais tirgus un ir jābūt labākām procedūrām attiecībā uz pārobežu maksojumiem. Dalību valstu pārvaldēm ir jābūt aktīvākām un uh, bieži vien ir. Uh, jāizmanto inovatīvas domāšanas paradigmas. Svinot 20. iekšējā tirgus gadskārt, mums ir jāatceras, ka patiešām iekšējais tirgus varētu kļūt par tādu kā rubīnu Eiropas Savienības kronī. Paldies, un tagad uzstāsies Pārškas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, šogad mēs svinam vienotā tirgus 20. gadskārtu, un, protams, iekšējais tirgus ir eh, viens no galvenajiem instrumentiem, kas var palīdzēt virzīt eh, mūsu ekonomiku. Es varu piekrist Busutila kungam, ka mm, piedāvājot eh, dažādas privilēģijas, ko sniedz iekšējais tirgus mūsu pilsoņiem, mēs varam panākt ārkārtīgi daudz, bet, protams, dalību valstīm arī ir labāk jāizteno. No Eh, Eiropas Savienības eh, direktīvas un regulas. Ir jāatbalsta MVU, jo tas arī ir ekonomiskās attīstības virzītājs spēks, ir jāizmanto dažādi instrumenti, piemēram, Solvit, Your Europe un Eiropas nodarbinātības dienests. Un mums, protams, ir jāpasako tam, kā darbojas certifikācijas iestādes un jāgarantē, lai iekšējā tirgu varētu nonākt arī atsevišķi produktu un pakalpojumi. Pilsoņi ir e, regulāri jāinformē par e, konstatētajiem pārkāpumiem, jo bieži vien tādā veidā tik pārkāptas kvalitātes un pārtiks nekaitīguma normas. Jūs noteikti visi atcerēsieties uh, dioksīnu skandālu, mēs atceramies uh, ar uh, dioksīnu piesārņoto cūgaļu pagājušajā gadā Nīderlandē un Vācijā un, piemēram, Polijā tika atkārtoti izmantots tas sāls, ko izmantoja, lai zīmā kaisītu tos ceļiem, bet pēc tam tā tika iepakot otrais un to pārdeva cilvēkiem kā pārtiks sāli. Tāpat bija arī uh, putnu gaļa, kas tika importēta no Francijas, bet eh, īstenībā tā bija putnu gaļa, kas īstenībā bija subprodukts, eh, kam nevajadzēja atrasties šajā produktā, un bija arī uh, brokastu pārslas, uh, kas cilvēkiem radīja sliktu dušu, līdz ar to ir ārkārtīgi daudz produktu, kam vienotajā tirgu nav vietas, un mums ir jārūpēs gal galā par mūsu patērētāju veselību, lai viņi varētu pirkt pēc iespējas kvalitatīvākas preces. Un īstenot visu šo likumdošanu, mēs varētu labāk uh, aizstāvēt savus patērētājs. Paldies Paškas kungam un tagad Gustavsson kungs uz divām minūtēm. Viņš uzstāsies goja vārdā. Tak, eh, fru ordförande, jag tänker inte eh, haka på lovsången. För... Paldies. Es negribu tagad uh, slavēt iekšējo tirgu, bet drīzāk pievērsties tam, ko būtu vērts kritizēt iekšējā tirgū. Tā, nu, tā nozīme ir nodrošināt brīvu preču apriti, bet mēs redzam, ka arvien palielinās bezdarbs un um, bagātie kļūst arvien bagātāk, bet nabadzīgi arvien nabadzīgāk. Šeit ir jādomā, kā panākt lielāku līdztiesību vai vienādas iespējas. Ir vajadzīgs instruments, kas nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, bet iekšējais tirgus nav vienīgais vai pareizais instruments, kas to varētu nodrošināt. Ir vajadzīga jauna, zaļa, ekspansīva ekonomiskā politika, kurā notiek investīcijas ekonomikā, bet centrā tomēr atrodas cilvēks. Un uzņēmumiem, ražotājiem ir jābūt kontaktā ar patērētājiem, ir jāiesaista cilvēki, lai katrs, kas vēlas, varētu vērsties iestādēs vai birojos un lai cilvēkiem būtu iespēja novērtēt pasākumus, ko piedāvā iekšējā tirgu Eiropas Savienība cilvēkiem un vidēji ir jāatrodas Eiropas Savienības politikas centrā, nevis lielo uzņēmumu interesēm. Pašlaik iekšējais tirgus ir tā ļoti labi nodrošinājies pret ietekmi no ārpuses, un daudzi cilvēki no dienvidiem ierodas Eiropā, jo ceras, Uh, cer uz labāku dzīvi, bet noslīkst vidusjūrā. Obermaiera kungs lūdzu. Runāt, paldies, 20 gadus jau pastāv iekšējais tirgus, un noteikti tam ir bijuši arī, tam ir bijušas arī ļoti pozitīvas iezīmes ir jābūt iespējai, kā piemēram Solvit, kurā cilvēki var reaģēt un novērtēt Eiropas Savienības darbību. Diemžēl bieži šajos Solvit birojos pietiek, pietrūks darbinieku un vajadzētu nevis veidot kārtējo izplūdušo aģentūru, bet gan uh, papildināt Solvit birojus ar darbiniekiem un uh, veltīt līdzekļus uh, šiem darbiniekiem. Ir jāspēj arī atzīt, ka brīvajam tirgum ir robežas. Piemēram, celtniecībā Vācijā un Austrijā cilvēki no citām valstīm strādā būtībā verdzības apstākļos un eh, no Bulgārijas un citām uh, valstīm vairāki desmiti tūkstoši cilvēku strādā uh, Vācijā vienā no federālajām zemēm pilnīgi uh, pelēkajā, pelēkās ekonomikas ietvaros, nemaksājot nodokļus, un tas nekādā gadījumā nevarētu būt um, iekšējā tirgus nolūks tas nekādā veidā arī e, neuzlabo strādājošo stāvokli. Paldies! Tagad tu, nāk, nākamais runātājs Baldas Sāres kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs Es atbalstu Busutīlā kunga nostāju, kas parādās viņa ziņojumā, un ļoti priecājos, ka šis ziņojums gūs atbalstu, lai iekšējais tirgus varētu tikt strateģiski uzlabots. Tas būs ļoti būtisks signāls dalību valstīm. Jaunākie rezultāti par tirgus darbību apliecina, ka dalībvalstis arvien kūtrāk pilda savus pienākumus, proti arvien uh, sliktāk īsteno vai ievieš savā likumdošanā Eiropas Savienības noteikumus. Ir jābūt lielākai elastībai un labākām iespējām uh, vērsties ar sankcijām pret eh, šādām valstīm un ir jāiz, pilnībā jāizmanto solvit piedāvātās iespējas. Es redzu arī, ka ir atklātas problēmas, ko rada subsidiaritātes principa neievērošana, tiek piemērots tāds eh, lieks formālisms, kur tas nav vajadzīgs Un es gribētu aicināt komisiju izvērtēt visas iespējas, kā uzlabot portāla darbību, lai iekšējais tirgus varētu funkcionēt labāk. Gribu uzsvērt, ka Lisabonas līgumā parlamentam ir jā, piešķirta jauna loma, jaunas pilnvaras, un Tas nozīmē, ka, lai varētu labāk sadarboties ar dalībvalstu iestādēm, uh, secinājumi un pētījumu un analīžu rezultāti ir jāizvērtē sadarbībās ar Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Paldies, Veileres kundze, trīs minūtes lūdzu. Priekšēdētājs kundze, komisāra kungs, godātie kolēģi. Pagājušajā nedēļā Vācijas, Francijas partnerības sanāksmēs uzstājos un runāju par šo 20. iekšējā tirgus gadskārtu. Klausītāju uztvēra manis teikto, kā es raksturoju iekšējo tirgu, kā pašu par sevi saprotamu. Četras pamata brīvības veido Eiropas Savienības uh, būtības kodolu. Un, uh, Mums ir jācenšas novērst tendences, piemēram, kas ir manāmas eh, Vācijā un arī iepriekšējās Francijas valdības laikā, proti radīt jaunus šķēršļus. Busotīlā eh, kunga ziņojums man šķiet labs un Šeit ir pieminēts arī solvit instruments, tas ir ļoti efektīvs, lai konstatētu, vai valstu valdības tiešām vēlas, lai Eiropa turpinātu attīstīties un uh, vai tiešām tiek izmantotas visas iespējas, lai samazinātu deficītu, kā tas ir nolemts būtībā arī ar padomas lēmumiem. Uh, Mēs gribam, lai no iekšējā tirgus labumu gūtu cilvēki, un diemžēl nevienmēr iekšējā tirgus efektivitāte ir saistīta ar valsts lielumu. Malta, piemēram, uzrāda daudz labākus rezultātus nekā, piemēram, Beļģija. Es um, gribu teikt dažus vārdus arī par sekojošo busu tilkungs. Jūs šeit piemināt prasības. Uh, kas 18. pantā, kas attiecās uz sabiedriskajām attiecībām vai arī par kolerā, korelācijas tabulām un aicinājumu 21. pantā uh, Eiropas Savienības tiesai strādāt ātrāk. Sadarbības, par sadarbību gribu pieminēt sekojošo. Uh, sadarbībai ir un kontrolē un uzraudzībai ir jābūt efektīvai. Un es gribētu Kacimar Kakis kungs jums pateikt, ka tas, ko es dzirdu par pašreizējo par to, kā maksājuma direktīva tiek ieviest, es neko labu negaidu no šiem paziņojumiem. Uh, Um, strādājošo aizsardzība ir pārāk vāja attīstīta, tā notiek pārāk uh, tā lēni un smagnēji. Mēs, mums ir jāņem vērā, ka sociālās iekļautības jomā mums jābalstās uz tradīcijām un citējot Žaku Deloru, iekšējais tirgus uh, strādā uh, um, uz konkurences, sadarbības un solidaritātes pamatiem. Paldies! Zubera kungs lūdzu. Zuberas kundze. Paldies, priekšādātāji. Ziņojumā ir runa par to, ka iekšējais tirgus ir galvenais instruments, lai stiprinātu konkurētspēju. spēju ir minētas vērtīgas idejas, bet tās ir vērtīgas tikai lielajiem, lielajiem ražotājiem, lielajiem konglomerātiem, nevis cilvēkiem, kas eh, šobrīd sastopās ar krīzi un cīnās ar tās sekām. Var redzēt, ka daudzas problēmas, ar ko šobrīd sastopās tādas mazāk attīstītas valstis vai nomaļas, nomaļa reģioni, ir izraisītas tieši iekšējā tirgus darbības rezultātā. Runa ir par, gan par enerģijas importu, gan pārtikas e, produktu importu. Kā tad iekšējais tirgus ir iespaidojis, piemēram, manu valsti? Mazie un vidējie uzņēmumi nevar attīstīties, to skaits iet mazumā, eh, notiek sociālā izstumtība, samazinās darba eh, eh, apstākļu kvalitāte, tie kļūst arvien sliktāki, notiek mežonīga privatizācija, valsts piedāvā to pakalpojumu, cits starpā arī enerģētikas jomā, jo iekšējais tirgus neņem vērā cilvēku intereses. Ir ļoti labi, ka preces un kapitāls var brīvi pārvietoties, bet cilvēki, cilvēki ir cīnījušies par savām sociālajām tiesībām. Te vēl daudz kas darāms. Paldies! Tagad gāla spēlcas kundze divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Vispirms teikšu paldies Busutila kungam par ziņojumu, ne tikai tāpēc, ka tā vienkārši pieklājas, bet tāpēc, ka šis ziņojums ir ļoti tāds praktiskas ievirzes. Ir izcelti vairāki instrumenti, ko izmantot, lai iekšējais tirgus kļūtu caurskatāmāks un lai mēs labāk saprastu, kādi ir mūsu uzdevumi Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka tradīcijas iekšējām tirgū ir tādas ļoti, um, nu, mums tas viss ir zināms, bet tomēr iekšējais tirgus vēl nefunkcionē ideāli ieguvumi, kas ir no iekšējā tirgus, tiem ir jābūt tādiem, lai no labums būtu visiem. Un kopumā iekšējais tirgus ir vērtējams kā pozitīvs, kā tāds, kas strādā labi, bet tomēr ir arī vēl nepilnības. Mums ir labāk jāapzinās, kur vēl ir uh, kādi trūkumi vai deficīti, kas ir jānovērš, un uh, tieši šim nolūkam šis ziņojums ir ļoti piemērots. Mums nevajadzētu arī iegrimt pilnīgi detaļās, mums ir jāņem vērā vispārējās problēmas. Gribu runāt par vienu jautājumu. Tas ir valsts pasūtījums, kas rada uh, vair, vairāk nekā 15 vai pat 20% no IKP Eiropas Savienībā, un šeit ir ļoti liels iespējas vēl līdzekļus izmaksāt efektīvāk un ietaupīt. Ja Eiropas Savienība grib būt konkurētspējīga, vienlaikus īstenojot ļoti stingru budžeta disciplīnu, tad ir jāraugās, kā tiek īstenoti noteikumi Domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet uh, noteikumu uh, ieviešana nevienmēr ir uh, ideāla. Un nepietiek ar to, ka mēs vienkārši runājam par to, ka pietrūks caurskatāmības, bet ir jābūt dienestam, jābūt iestādēm, kuros, kurās var uh, vērsties, lai pamazām problēmas novērstu iek, ieviešot iekšējā tirgus noteikumus, to rezultātā ir jārodas jaunām darba vietām un cilvēkiem. Manuprāt, šie rezultāti apkopojumi ir domāti tieši tam, lai norādītu, kur ir vājās vietas dalību valstīs. Uh, īstenojot iekšējā tirgus noteikumus. Liels paldies! Koferāti per tre minūti. Lūdzu tagad koferātī, kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mēs visi zinām, cik svarīgs ir iekšējais tirgus uh, Eiropai. Šogad um, svinot iekšējā tirgus 20. gada dienu. Mēs uh, par to vēlreiz esam pārliecinājušies, un mēs uh, esam sapratuši, ka iekšējiem tirgum ir potenciāls, lai veicinātu izaugsmi ES. Tāpēc mums jāskata daži aspekti, kas jau tika daļai pieminēti šodienas diskusijām. Tagad krīzes apstākļos iekšēji tirgus vērtība daudzu cilvēku acīs ir mazinājusies. Un tāpēc mums tagad jākoncentrējas uz prioritāti izaugsme. Par to mēs arī šodien runājām. Bez izaugsmes mūsu darbs pie iekšējā tirgus objektīvi kļūst daudz, daudz saržģītāks. Šī krīze, ko piedzīvo mūsu dalību valstis, negatīvi ietekmē mūs visus. Tam ir zināms pamatojums, bet uh, tas tomēr neattaisno nekā neataisno mūsu kavēšanos pie svarīgo lēmumu pieņemšanas. Bieži šī nedarbošanās eh, liecina par nepareizu politisko izvēli, arī par to, ka tiesību akti nav pilnībā pārdomāti, ka tur tik izdarīts atsauces uz vidējiem rādītājiem, bet iedziļinoties, šķiet, ka Eiropa mēģina uh, izmantot resursus pārāk, pārāk um, pārāk nedomājot par uh, šo resursu ilgtspējīgumu, tātad eksploatējot šos resursus. Un tad tieši tāpēc svarīgi visiem tiesību aktiem atrast pienācīgu tiesisko pamatojumu. Īpaši tagad krīzes apstākļos. Es arī nesaprotu. Kāpēc mēs eh, šo rezultātu apkopojam, izvirzam kā argumentu par labu tam, ka nevaram neko izdarīt šobrīd, kā lietas tiek iekavētas. Tā tas nevar turpināties. Paldies, un tagad Vērtmans kundze. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībā mēs visi jūtam ekonomikas krīzes um, sekas. Un tagad um, mēs uh, fokusējamies uz iekšējo tirgu kā mūsu vissvarīgāko instrumentu. Šeit jāsadarbojas eh, Eiropas un nacionālajām iestādēm. Un šī sadarbība ir jāintensivē, un dalībvalstīm ir savlaicīgi jāīsteno attiecīgi pasākumi. Mums skaidri jāpasaka pilsoņiem un uzņēmumiem, ka Solvid palīdz to panākt. Paldies Bostel kungam par šo vēlēsko ziņojumu. Paldies! Paldies arī jums. Un tagad vēlreiz uzstāsies Andrēs Švāps, trīs minūtes. Priekšsēdētājs kons, dāmas un kon kolēģis, kolēģi. Jāsaka, pie dažiem komentāriem bija pārsteigts tagad no kreiso uh, partijas Gustavsona kungs uh, teica, ka iekšējais tirgus uh, tikai padziļina nabadzību un uh, kalpo lieliem koncerniem, tad viņam jāapciemo mani manā vēlēšana apgabalā. Mums nav lielo koncernu un pilsoņi gūst labumu no iekšējā tirgus. Citādi viņam nebūtu izreidžu. Tāpēc man, manā vēlēšana apgabala vārdā var teikt, ka viņa pozīcija ir nepareiza. Turklāt runājot par uh, maksājumu kavējumu direktīvu. Jā, Vācijā pagaidām mums pārāk uh, labi neiet ar šo direktīvu, bet mēs uh, darīsim visu, lai arī Vācijā šī direktīva tiktu pienācīgi īstenota, neatkarībā no tā, kurš būs pie varas. Jāsaka, kolēģi, ka par Busutila kunga ziņojuma tēmu līdz šim esam diskutējuši diezgan maz. Un tagad mēs ejam normatīvā akta virzienā, mēs runājam par direktīvu, drīzāk tagad par regulu. Un um, ar, ar regulas palīdzību mēs varam nodrošināt vienoto piemērošanu. Tas man šķiet ļoti svarīgi, tieši ņemot vērā to, ka mums ir tik liels piemērošanas deficīts. Tāpēc, komisāra kungs, Mišel, tautas partija ir ļoti svarīgi izskatīt, eh, ko mēs varam panākt ar direktīvu un ko mēs varam panākt ar regulu, lai eh, vislabāk panāktu mūsu mērķus piekšē tirgus. Paldies eh, Švābkungam un tagad Šaldemos kundze. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Pirms 20 gadiem, kad biju jauna, es tā ļoti neinteresējos par iekšējo tirgu. Es domāju, ka tas kalpo kapitālam, nevis cilvēkiem, pilsoņiem. Bet tagad esmu attīstījusi laimīgā kārtā jaunu redzējumu par iekšējo tirgu es to tagad skatu citām acīm. Un eh, iekšējais tirgus eh, ir eh, Eiropas Savienības dzinējs. Palīdz izaugsmi, nodarbinātībai un labklājībai pilsoņiem. Visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā, bet svarīgi tā arī turpināt. Tāpēc iekšējām tirgum jābūt funkcionējošam, vēl labāk funkcionējošam. Un tas pieprasa no mums lielu darbu, lielāku nekā līdz šim. Ļoti žēl, ka no padomes neviena nav šeit. Jo dalībvalstīm svarīgi izprast, cik milzīga atbildība ir viņu rokās, runājot par tiesību aktu piemērošanu. Un Busatiela kungs pareizi saka, ir valstis, kurām tas izdodas lieliski. Ja, teiksim, visi darītu tā kā Malta, mums būtu lieliski funkcionējošs iekšējs tirgus. Tas nozīmē, ka jāuzlabo griba dalība valstīs. Mums tas jādara labāk, jo, ja mums tas neizdosies, nebūs atbalsta no pilsoņu puses, no uzņēmumu puses iekšējiem tirgumu. Jau šodien mēs smejamies par zemniekiem, kas bovēja jaunus būrus uh, dejēvistam, bet uh, vienlaicīgi iekšē tirgo mēs konstatējam, ka bez būriem aizvien vairāk tiek ražots, vai arī mēs uh, neusticamies zemniekiem, kas ražo uh, pārtiku. Uh, jo dažas dalībvalstis neievēro drošības noteikumus eh, pārtikas ražošanas ķēdē, vai arī daži uzņēmumi tiek izspiesti no tirgus, jo iestādes nevar nodrošināt labus konkurences apstākļus, godīgu konkurenci. Tas viss mums jāuzlabo. Un rezultātu apkopojums ir labs instruments, kas eh, rāda deficītus šajā jomā un rāda arī, ko varam uzlabot. Laba doma bija par šo pātrināto procedūru. Šī ideja bija Bustila kunga ziņojumā. Ja dalība valstis neievēro noteikumus, tad mums jārīkojas ātri. Šodien tas tā nenotiek. Var izveidot ekspertu grupu, kā teica komisārs, kas apmeklētu galvaspilsētas, dalību valstis un kas palīdzētu piemērošanā. Paldies par labu ziņojumu un paldies par šo pieju, bet mēs varam to izdarīt vēl labāk. Ir svarīgi ir uh, pilsoņiem pierādīt, ka iekšējais tirgus viņiem kalpo nevis otrādi. Paldies, Šauda mūsu kundze, Mičel kungu tagad neredzat, lūdzu, Repo kungs, trīs minūtes. Paldies! Svarīgi ir domāt arī par mieru un sociālo taisnīgumu. Šī bija Eiropas sadarbības pamat uh, ideja, un uh, tas ir iespējams tikai, ja iekšējais tirgus attiecīgi funkcionē. Eiropai ir daudz iespēju, bet ir arī daudz riska faktora, ka iznīcināsim mūsu pašu izredzes Un ar šo ziņojumu referents pieņem tādu ļoti svarīgu nostāju par likumdošanas piemērošanu, transponēšanu. Daudzas dalībvalstis netransponē direktīvas, nepiemēro regulas savlaicīgi, un tas notiek īpaši nodokļu jomā un, un vides jomā. Deficīti transponēšanā noved pie dalību valsts situācijas pasliktināšanas, kaitē arī pārējām valstīm, ja vēlamies solidaritāti un ekonomikas izaugsmi, jānodrošina attiecīgi ātra transponēšana. Un ja dalībvalstis nevēlas uh, vides uh, tiesību aktus uh, piemērot, kā tad Eiropa kopumā var sasniegt 2020 stratēģiju resursu un energoefektivitātes jomā? Deficīti likumdošanā grauj Eiropas Savienības tēlu, konkurētspēju ierobežo pilsoņu tiesības. Un kā var prasīt no pilsoņiem ticēt mūsu mērķiem un uzņemties saistības, ja lēmumu pieņēmēji un dalību valstis nedara to pašu? Ar mūsu likumdošanu vēlamies labāku vidi MVU sektoram un patērētājiem. Un tas nenotiks, ja mums nebūs kopīgo tiesību aktu, kas regulāri tiek aktualizēti. Tāpēc mums jāiejaucas dažu dalību valstu rīcībā, kas um, nevēlas um, ievērot noteikumus. Ja mēs neko nedarīsim, mēs uh, sadrumstalosim iekšējo tirgu. Tas ir tas jautājums par uh, krīze Eiropā par morālu un ētiku, par to, vai dalībvalstis ir gatavas uzņemties saistības. Paldies, un tagad Stolojana kungs, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētās kundze. Vēlos apsveikt Bustelu kungu ar šo iniciatīvu ziņojumu. Iekšējais tirgus ir joma, kur visas dalībvalstis panākušas vienošanos par to, ka šis Rīgas ir ārkārtīgi svarīgs izaugsmai. Bet priekšnosacījums tam visam, protams, ir likumdošanas transponēšana nacionālajā likumdošanā. Kaut arī zināms progress šeit ir panākts, ir daudz dalībvalstu, kas joprojām atpaliek. Vēl viens priekšnosacījums ir panākt, lai šī transponēšana būtu kvalitatīva. Un šeit man jāsaka, ka pirmais šķērslis rodas tieši veidojot šo likumdošanu. Katru reizi, kad tiek organizētas trilogu trilogu sarunas, komisija, padomu, parlaments, mēs piedzīvojam pretestību un um, garības deficītu no konkrētām dalību valstīm, lai iesniegtu informāciju, lai veidotu statistiku, lai um, salīdzinātu datus, kas palīdzētu panākt harmonizāciju šajā jomā. Šī informācija ir pirmais solis, lai nodrošinātu attiecīgu monitoringu, lai um, pārliecinātos par kvalitāti šajā procesā. Tāpēc jāievieš noteikums. Katram tiesību aktam jāsastāda šāds, šādas uh, rezultātu tabulas uh, ar progresa. Uh, atspoguļojumu. Paldies! Nu, tagad raptī kundze. Trīs minūtes. Paldies! Es vēlos uh, pateikties Bozutela kungam. Vispār es sagatavoju pavisam citu runu, bet tagad, uzklausot komentārus, man jāizteicas um, citā virzienā. Proti, es tagad uzzināju par šo grozījumu priekšlikumu, kas pilnībā maina visu klimatu. Uh, visu situāciju, visu ziņojumu. Grieķijā ir um, plaši pazīstama dziesma, kura saka, tas, kas skaisti sākas, beidzas ar sāpēm. Un lūk, um, Saimon, tavs ziņojums um, sācies ļoti, ir sācies ļoti labi. Visi piekrita, visi nobalsoja par, pārliecinoši vairākums, bet uh, labi tas nebeigsies, jo iekšējie tirgus uh, lietas un tieši šī statistika, šis rezultātu apkopojums, uh, te runa nav par skaitļiem, nē, runa ir par cilvēkiem, par Eiropas pilsoņiem. un tīpaši par Eiropas pilsoņiem krīzes apstākļos. Un, par, un Eiropas parlaments tagad debatē un pārunā tiesību aktus un dara to visu, lai palīdzētu pilsoņiem, bet uh, parlaments to nedara in vitro, bet gan in vivo. Mūs tieši ikdiena dzīve interesē, kas notiek praktiski. Un uh, Tas arī jāatspoguļo šajā rezultātu apkopojumā, kas notiek dalību valstīs, kurš un kā piemēro tiesību aktus. Mēs zinām, ka ir dalību valstis, kas atpaliek. Mēs visi piekrītam, ka šīs valstis kaut kādā veidā tad ir jāsoda. Bet pirms tas notiks, Mums jānoskaidro, kurš tajā ir vainīgs. Kāpēc tas tā notiek? Nu, piemēram, ja mēs uh, sakām, ka puse no netransponēto tiesību aktus, kā nodokļus un vidi, tas jau daudz par ko liecina. Ja mēs šīs lietas neharmonizēsim šobrīd, tad mums būs īsta krīze. Un tagad mums ir eh, šis grozījuma priekšlikums, kurā eh, rakstīts, eh, mums jā, blakus prokuratūrai būtu jāizveido vēl viens, vēl viena struktūra, kas piemērotu sankcijas. Man šķiet, ka ar šādiem grozējumiem mēs uz priekšu raiti neiesim un iekšējo tirgu attraktīvāku arī nepadarīsim. Es aicinu jūs par to uzmanīgi padomāt, kā iet uz priekšu, kā apieties uh, ar um, sankcijām un stimulēšanu. Mēs nevēlamies būt tikai par sodiem. Paldies, Rapti kundze, Hercogs kundze nav klāt, tad došu vārdu Harbor kungam četras minūtes. Well, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu ārkārtīgi gandarīts, ka esmu ieradies zālē. Nu, varbūt esmu nedaudz aizkavējis un ļoti jauki, ka eh, šeit ir arī eh, paretinājies runātājs saraksts. Es gribēju pateikties Saimonam Būsudilim par viņa ziņojumu prezentāciju, gribēju arī pateikties komisāram par sniegto atbildi, bet gribēju teikt, ka kā komitejas priekšsēdētājs. Es esmu gandarīts, ka ir tik ārkārtīgi daudz kolēģi, kas ir ieradušies zālē, lai jūs atbalstītu. Protams, mēs visam nevaram piekrist, kā teica Raptī kundze, bet es domāju, ka detalizētā analīze, ko varam vērot šajā ziņojumā, īstenībā pierāda, cik zinoši cilvēki strādā manā komitejā. Diemžēl es nebiju uh, ieradies zālē saulaicīgi, lai varētu uzklausīt pārējos kolēģis. Varbūt, ka tagad atkārtošu kaut ko, kas jau šajā zālē ir izskanējis, bet savos komentāros gribēju runāt par diviem aspektiem. Pēc tam vēl atgriezīšos pie pārkāpuma procedūras, ko pieminēja Raptī kundze, bet es gribēju uzsvērt to, kā mums vajadzētu evoluēt eh, dažādas monitoringa procedūras iekšējā tirgū, lai galu galā uzlabotu tā efektivitāti. Mums ir jāsaprot, cik daudz iespēju jau ir zaudēts. Viens no iepriekšējiem komisāriem Balkensteins vienā no saviem ziņojumiem, ko mēs sagā, saņēmām eh, katru gadu, es esmu pietiekami ilgi strādājis Eiropas parlamentā, uh, Eh, un esmu pieredzējis daudz šādu ziņojumu, un Balkensteina kunga iekšējais tirgus ir tāds kā Ferrari, un eh, tas visu laiku tiek darbināts otrajā ātrumā. Nu, varbūt eh, šeit var minēt arī citu mārku automašīnas, jo Ferrari katrā ziņā nav mašīna, kas būtu pieejama pilnīgi jebkuram, bet domāju, ka viņš to aprakstīja visai trāpīgi. Pro, kolēģi, mēs īsti nezinām, cik daudz iespēju mēs varam zaudēt kuru katru brīdi. Uh, Ir uzņēmumi, kas ir mēģinājuši piedāvāt preces un pakalpojums valstī, kurā viņi to drīkst darīt, bet eh, esošās barjeras joprojām viņiem sagādā problēmas. Bet mums beidzot vajadzēja nojaukt šīs barjeras pateicoties preču direktīvai un pakalpojumu direktīvai. Un tad, protams, ja viņiem tas neizdodas, viņi dodas uz citu tirgu vai mēģina piedāvāt citus produktus. Diemžēl mēs nekad nevarēsim aprēķināt, cik daudz šādu iespēju esam izlaiduši no rokām. Bet mums ir jāsaprot, ka ir daudz instrumentu, piemēram, Solvit vai viena kontrakta aģentūra. Īstenībā ir indikātori, kas ļauj uh, gūt kaut kādu, kaut nelielu pārskatu par zaudētajām iespējām. Ziņojumā ir viens punkts, kas ir ārkārtīgi būtisks, proti Eurobarometra pētījumi ir jāiekļauj ikgadējā pārbaudē. Es gribēju pavaicāt EK Ja mēs Eurobarometra eh, aptauju rezultātus sasaistītu arī ar iekšējā tirgus analīzi, mēs labāk varētu saprast, Cik daudz cilvēku, cik daudz uzņēmumu zina par solvītu, par vienotā kontrakta aģentūru? Savādāk, eh, nu, viss ir vienā lielā miglā. Mēs nezinām, ko īsti komisija darās šajā jomā. Un kolēģi runāja arī par Your Europe platformu, kas varētu būt eh, tāda uh, tīmekļa vietne, kur cilvēki varētu saņemt visu sev interesējušo informāciju. Tas bija pirmām kārtām. Otrām kārtām par pārkāpumiem. Kā tas tika piedāvāts ziņojumā, runājot par pātrināto procedūru? Protams, mēs šeit varētu runāt par tādu neatkarīgu pārkāpumu izvērtējumu, varbūt, ka tas dalību valstīm atstāja pārāk lielu manevrēšanas iespēju, bet Bustilkungs runā, ka to varētu izvērtēt potenciāli. Bet, ja cilvēki nevar pārdot kādu preci vai pakalpojumu tādēļ, ka valsts nav pietiekami labi īstenojas likumdošanu, nu tad mums tas ir jāizskauž ātri, šīs trūk, šie trūkumi ir. Uh, jāizskat pietiekami ātri. Ja taisnība tiek nokavēta, tad īstenībā var teikt, ka tā ir cilvēkam noliekta. Paldies! Tagad mums būs brīvais mikrofons un pirmā uzstāsies Krovičs kundze. Paldies! Komisār. Ob... Priekšsēdētāji. Komisār kungs. Mēs svinam iekšējā tirgus 20. gadskārtu un, protams, mēs piedzīvojam nopietnu krīzi. Uh, Tieši šajā brīdī Saimon Bustola ziņojums ir tik aktuāls kā nekad agrāk. Mums ir jāapzinās, ka mēs nekonkurējam cits ar citu Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu konkurēt ar mm, startautiskiem konkurentiem, piemēram, BRIK valstīm. Tādēļ es ļoti augstu vērtēju piedāvātās iniciatīvas un uzskatu, ka ir eh, jāpievērš vairāk uzmanības labai saziņai. Mums ir dažādi portāli, tīmekļa vietnes katrā valstī, bet eh, Dārgie kolēģi, pat cilvēki, kas strādā šajā jomā, neizmanto šos portālus pietiekami. Nav gana ar šādu veidu virtuālu saziņu un nav arī pietiekami daudz mutvārdu saziņas. Uh, Un ir ļoti maz MVU, kas zina par šādām iespējām, un tātad eh, jebkurš ir izslēgts no šā informācijas loka. Paldies, un tagad Basesku kundze. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, piața unică joacă. Paldies, priekšsēdētāji. Iekšējais tirgus, protams, ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības izaugsmēji. Tieši tādēļ mums ļoti akurāti un pamatīgi ir jāizteno visas Eiropas direktīvas. Dalību valstu monitoringu nedrīkst atstāt novārtā. Iekšējā tirgus regulējušais ietvers tādā veidā tiks spēcināts un gan MVU, gan pilsoņi būs tikai ieguvēji, ja iekšējais tirgus tiks pilnveidots. Nesenie rezultāti pierāda, ka tikai dažas dalību valstis ir panākušas savus īstenošanas mērķus. Diemžēl Rumānija šeit ir um, izgāzusies, nav pat sasniegts 1% vispārējais mērķis. Tādēļ Rumānijai vajadzētu censties vairāk, lai īstenošanu paveikt labāk. Paldies, Basēsku kundze, tagad Bronsa kungs, lūdzu. Senāk uh, Eiropas kopiena, uh, kad tā tika izveidota, tika izveidotas arī iekšējais tirgus, bet vārds brīvs varbūt ir nedaudz zaudējis savu sākotnējo nozīmi un maldinājis cilvēkus. Brīvība. Uh, Eh, protams, bieži vien izpauž tā, ka cilvēks zaudē savu darbu un brīvā pārvietošanās nozīmē zaudētu darba vietu. Referents runā par to, ka dalību valstīm ir jātransponē, jāizteno Eiropas Savienības pavēlnieku likumi un komisijai ir jāveic pārkāpuma procedūras pret tām valstīm, kas joprojām nav nojaukušas mazus šķēršus iekšējā tirgu. Un tālāk tiek runāts par uh, dalību valsts valstu novērošanu. 73. gadā, kad Eiropas Savienībā iestājās apvienotā karaliste mūs daudz brīdināja, ka vārdi brīvs un brīvība bieži vien tiek izmantot ļaunprātīgi, un tagad mēs redzam, ka eirokrāti arī šos vārdus neuztver nopietni, un tā ir tikai viena tukša liekulība. Paldies, un tagad uh, brīvajā mikrofonā uzstāsies Tuna Hoensteins kundze, kas ir pēdējā runātāja šajā procedūrā, lūdzu. <clears throat> E, Paldies, priekšsēdētāji! Rezultātu apkopojums iekšējā tirgu ir ārkārtīgi būtisks dokuments, un mums visiem vajadzētu parūpēties, lai šis instruments joprojām saglabātu savu aktualitāti. Eiropas Savienība var mūsu pilsoņiem piedāvāt ļoti daudz privilēģiju, bet tikai tad, ja likumi tiek akurāti īstenoti. Protams, ir jābūt stimuliem, ir jāapmainās ar paraugu praksi un e, pētījumu rezultāti, kā arī uh, informatīvie portāli Your Europe nāk par labu visiem. Esmu patiešām gandarīta, ka vieno iekšējā tirgus fórums bija tik jēgpilns un šogad mēs mēs pat organizējam vienotā tirgus nedēļu. Es domāju, ka šādu fórumu vajadzētu organizēt katru gadu. Ir jābūt labākai sadarbībai starp Eiropas komisiju un parlamentu, īstenojot šādu veidu projektus. Tikai tādā veidā iekšējais tirgus būs tuvāks pilsoņiem. Paldies, turpiem priekšsēdētāji. Esam noslēguši uh, brīvā mikrofona procedūra un uzstājas Barņēkungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze, paldies katram no jums eh, par jūsu komentāriem, par jūsu priekšlikumiem. Es īpaši vēlos pateikties eh, Andrēsam Švābam, kā jau Gerlings kundze uzsvēra. Sākumā runājot par iekšējo tirgu, mēs runājām par izaugsmas rezervi. Un um, Koferātīkungs eh, runāja par krīzi kas apdraud iekšējo tirgu, bet es eh, pats eh, savas uzstāšanās sākumā teicu kaut ko ļoti līdzīgu. Es teicu šajā krīzē, kad pieaug protekcionisms, eh, nacionālā politika, tad tieši iekšējais tirgus var krist par upuri šim protekcionismam šim nacionālismam iekšējais tirgus nenoturēsies. Bet vienlaicīgi es teicu, es domāju tieši tā kā jūs, lai izkļūtu no krīzes, šis iekšējais tirgus, šī harmonizācija, šī vienotība ir mūsu vislielākā izredze atrast šo izaugsmi. Bet, eh, lai to panāktu, uh, ir e, jāsaprot, kā darbojas e, šis tirgus. Es e, vēlos atbalstīt Hārboru kungu, viņš jau atsaucās uz zināšanām. Bustila kunga ziņojumā tātad saprast, kur ir deficīti, kur ir kļūdas, kur trūkst kontaktu ar pilsoņiem un ar uzņēmumiem. Uh, Tāpēc jau arī izveidots šis rezultātu apkopojums, lai uh, būtu caurskatāmība, kā teica Švāba kungs. Un, turklāt uh, mums ne tikai ar globālo rezultātu apkopojumu būtu jāierobežojas, mums katra teksts, katra, katrs teksts būtu jāizskata atsevišķi. Piemēram, eh, pakalpojumu direktīva 40% Indija un Eiropas ekonomikas e, ir atkarīgi no šīs pakalpojumu direktīvas pirms trim gadiem pieņemta, nu tad mums šis teksts ir jāizskata, tā teikt, punktu pēc punkta, uh, bloku pēc bloka, un mums um, jāizanalizē, kas tad labi nesanāk un kā situāciju uzlabot. Regulāri ir eh, jāsagatavo šādi pārskati par rezultātiem, jāsauc vārdos mm, tie, kas eh, nepilda saistības, eh, jāsoda, bet arī jāpalīdz, jāapmainās ar paraugu praksi. Šeit arī vēlos atbalstīt Švāba kungu. Vispār mums jau ir labi kontakti ar dalību valstīm. Uh, Un um, šī informācija, ko dalībvalsts iesūta, to mēs varētu arī publiskot. Tad um, par pārkāpumu procedūru. Jā, to vajadzētu izmantot, lai dalībvalstis uh, arī pildītu to, ko ir uzņēmušās, mm, bet es vēlētos sākumā piemērot tomēr. Uh, cita veida spiedienu, runājot par um, līgumiskām saistībām. Un mēs uh, redzam, ka mums ir daži projekti, pilotprojekti, teiksim, kas uh, palīdz uh, pārkāpumu procedūru skaitu samazināt un arī šo procedūru izskatīšanas termiņu saīsināt. Tā kā mēs pie tā strādājam. Solvit ir lielisks instruments, kuram personīgi es ļoti ticu. Kā kā Erdi Kampos kungs teica, un cita kolēģi, šis instruments mums dod tehnisko un juridisko līdzekli, ar kuru daudz ko varam panākt. Tad Vēleres kundze un Raptī kundze runājot par busutīla kunga ideju izveidot eh, tādu kā prokuratū, prokuratūru, jeb struktūru, kas uh, sodīs, izteica savu pozīciju. Komisijai šeit ir rezervēta nostāja. Mēs uh, rūpējamies par līgumu pildīšanu. Mums uh, nevajadzētu darbus šeit dubultot. Mums jau ir šī funkcija, un mums ir attiecīgi instrumenti, lai šo uzdevumu pildītu. Es domāju, daudz izskanēja arī par politisko gribu, par sadarbību uh, iestāžu starpā, lai uzlabotu īstenošanu. Tas arī ir ļoti būtiski. Tad komisijas lomas uh, pastiprināšana. Un komisijas aktivitātes, lai panāktu šo tekstu labu transponēšanu. Es šeit saskatu interesantas idejas, piemēram, noteikt uh, likumdošanas sektorus, kas ir prioritāri iekšējiem tirgumu. Un, ja noteiksim šos prioritāros uh, sektorus, kas ir visefektīvākie izaugsmai, tur var pastiprināt sadarbību ar dalību valstīm, un dažos gadījumos mēs uh, varam uh, pieņemta nulles tolerants. Tātad eh, es domāju, ka tieši to jūs gribējat, Bosutēla kungs, ar jūsu grozējumu. Mēs eh, pieņēmām lēmumu, tas ir, mēs to varētu ierosināt, eh, veikt šādu rezultātu apkopojumu Eiropas semestri ietvaros, notiekot budžetlietu izskatīšanai un arī uh, konkurētspējas un izaugsmas uh, lietu izskatīšanai. Es par to jau esmu runājis ar Oliju Renu un vēl runāšu ar viņu par to. Jāstiprina dialogs ar pilsoņiem un MVU sektoru. Bazesku kundzei jāsaka, šī ideja ir ļoti laba. Iekšēja tirgus nedēļa Mm, tā mums eh, atnāca pēc eh, iekšējā tirgus fóruma, ko ierosināja jūsu kolēģi. Un ar mm, internetu šeit arī daudz ko var panākt. Švāba kungs un Harbora kungs eh, jau mēģināja ar Tajani kungu virzīt dialogu tieši uz maziem un vidējiem uzņēmumiem risināt dialogu internetā, lai konkrēti atrisinātu mazo vidējo uzņēmumu problēmas. Tas arī ir viens no punktiem, kas mūs šeit ļoti interesē. Protams, sadarbība ar nacionāliem parlamentiem arī ir ļoti būtiska. Tad uh, preču brīva aprite. Mēs eh, šeit runājam, kā Paskala kungs teica, mm, par mm, drošību. Jārespektē drošības normas attiecībā uz precēm, kas eh, nonāk iekšējā apritē. Šo jautājumu mēs arī skatām ar lielu uzmanību. Tad eh, Galpelts kundze izteicās uh, par to, ka iekšējais uh, tirgus ir um, atkarīgs arī no uh, publiskā sektora. Iekšējais tirgus var nozīmēt ļoti pozitīvu strauju ekonomikas attīstību. Un um, mēs uh, runājām nesen ar uh, daudziem jūsu kolēģiem par uh, publisku iepirkumu procedūru, par publiskiem tirgiem, par elektronisko procedūru. Un um, mēs redzējām, ka mēs gandrīz uh, 100 miljārdu varētu ietaupīt um, katru gadu pateicoties. Uh, jauninājumiem šajās procedūrās. Nu, lūk, paldies Švāba kungam par viņa idejām attiecībā uz labāku sadarbību ar MVU sektoru. Mēs varētu labāk eh, sadarboties arī ar mikro uzņēmumiem, investīciju klimats MVU sektorā noteikti vēl ir jāuzlabo. Kas vispār ir iekšējais tirgus? Tā ir tāda atsaucas platforma, uz kura balstās cita veida tirgi, piemēram, privātais tirgus. Un um, viss tiek um, novērtēts un aprēķināts pamatojoties uz šo platformu. Ja šī platforma labi nedarbojas, ja netiek respektētas zaļas attīstības eh, idejas, eh, kas atspoguļotas 2020 stratēģijā, nu tad šīs idejas neiet eh, tālāk. Netiek respektētas arī citur. Un par to mums jādomā, jo konkrēti spēja atkarīga no dažiem vārdiem. Uh, tirgus, konkurētspēja, sociālā ekonomika. Lūk, un šie aspekti mums eh, vienotā tirgus eh, akta turpinājumā noteikti ir jāatspoguļo šis eh, turpinājums gaidāms vasarā, un um, mēģināsim to arī izdarīt. Švāba kungs pareizi teica, mums uh, jākļūst uh, efektīvākiem. Tikai tā mēs iesim uz uh, priekšu. Un es arī būtu, es arī drīzāk atbalstītu regulu, nevis direktīvu. Runājot gan priekšējo tirgu, gan par vienotā tirgus uh, aktu. Komisijas kolēģija tagad ļoti nopietni strādā pie vienotā tirgus akta divi, un um, mēs ļoti ceram, ka izdosies tā, tad kaut kādā veidā apkopot šos vairāk par 40 tiesību aktus un um, pavirzēties uz priekšu. Mēs jau esam nozīmīgi pavirzējušies uz priekšu, kā jau Harbora kungs teica, bet um, ir daži deficīti, kas neļauj panākt uh, mērķu izpildīšanu, un um, viens no galvenajiem deficītiem ir tieši piemērošana un īstenošana attiecībā uz uh, spēkā esošo likumdošanu. Šeit mums būtu jāizvērtē situācijā katrā sektorā, katrā uzņēmumā kā jau ierosināts eh, vienotā um, ehm, tirgus aktā, un šādi mums izdosies. Šajā iekšējā tirgu slēpjas ļoti liela konkurētspējas un izaugsmas rezerve, kas mums noteikti jāizmanto. Paldies! Un tagad būs utilkums. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Vai man ir četras minūtes? Jā, ja? šķiet eh, pareizi visu esmu sapratis. Paldies. Priekšsēdētājs kundze pašā sākumā vēlējos pateikties komisāram Barņē un visiem kolēģiem, kas izteicās. Debats bija nu no dienu ļoti interesants. Vi, Bija daudz kolēģi, kas uh, atbalstīja manu ziņojumu, bet citi bija pret to noskaņoti vēsāk, ņemot vērā arī piedāvātos grozījumus, bet pie tā atgriezīšos pēc kāda brīža. Es uh, gribēju jums pastāstīt par to paradoksu, ko pašā savas runas sākumā minēja komisārs Barņē. Viņš teica, uh, ka no vienas puses mēs visi saprotam, kāds ir iekšējā tirgus potenciāls, nu vismaz cerams, ka gandrīz visi to izprot, bet no otras puses mēs bieži vien zinām, ka iekšējais tirgus eh, galvenokārt kļūst par pirmo upuri, ja kaut kas noiet greizi, piemēram, protekcionismu gadījumā. Nu, dien, tāds paradoks mums būtu jāpārvar, un tā ir barjera, kurai mums būtu jāpārlec pāri. Savā ziņojumā es minu vesels trīs piedāvājumus, kā šo barjeru pārvarēt. Pirmām kārtām transponēšana. Iekšējā tirgus likumdošana ir jātransponē saulaicīgi un pareizi. Ja mēs to nedarīsim, protams, nonāksim grūtībās. Otrām kārtām mums eh, likumi ir jāizteno efektīvi. Ja tas tā nenotiek, tad, protams, vispār nav nekādas jēgas no šiem likumiem. Un trešām kārtām pilsoņiem un uzņēmumiem mums ir jāpiedāvā instrumenti, eh, kas varētu palīdzēt risināt dažādas sarežģītas situācijas. Tālāk daži kolēģi eh, bauda savas bažas par piedāvāto grozījumu. Ne, gribējuši pateikt, gribētu citēt, tātad pieprasa, lai komisija izveido pātrināto pāt, pārkāpumu procedūru un padomā, padomā par neatkarīga dienesta izveidu komisijā, kas varētu uh, sekot uh, pārkāpumu procedūrai, tad, kad pārkāpumu procedūru būs ierosinājusi komisāru kolēģija. Ar šī grozījuma palīdzību mēs gribam izveidot pātrināto pārkāpumu procedūru. Mēs vēlamies, lai šis priekšlikums patiešām būtu jēgpilns. Tādā veidā komisija varētu atbrīvoties no nevajadzīga politiskā spiediena, kuru tā bieži vien, dēmžēl, izjūt, ja cenšas vēst sārunas par labāku transponēšanu vai īstenošanu pārkāpumu procedūras pašā sākumā. Un bieži vien un tas nozīmē, ka pārkāpuma procedūras tiek pārāk ilgi novilcinātas. Mēs šeit nerunājam par sankcijām, kā to ir uztvērusi Raptī kundze. Mēs gribam šo procesu depolitizēt un padarīt to ātrāku. Protams, mēs negribam te visu tikai sarežģīt, mēs gribam, lai iekšējais tirgus darbotos labāk. Ja mēs nerīkosimies tagad, tad jau tiešām būs par vēlu. Un es varu piekrist visiem tiem kolēģiem, kas teica, ka Eiropas galvenais spēks ir tieši iekšējais tirgus. Kā parūpēties par to, lai iekšējais tirgus patiešām nāktu par labu mums visiem? Mums ir jāizmanto uh, eh, 20 iekšējā tirgus gadskārta, lai beidzot apvienotu savu politisko gribu, savu spēku, varētu cīnīties pret visiem deficītiem un trūkumiem, izveidot vienu vienīgu iekšējo tirgu, kas piedāvās ekonomisko izaugsmu un labklājību visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Busutila kungs! Debates par busatilu ziņojumu iekšējā tirgus rezultātu apkopojums ir noslēgušās. Balsojums būs rītdien pulksten 12.